C'est trois fois. Oui. Bonjour. La réunion est ouverte. Sveicināti, mēs sākam sēdi mūsu priekšsēdētājs. Priekšsēdētāji atrodas Vašingtonā, vicepriekšsēdētāji nav, un tāpēc sēdi vadīs visvecākā deputāte, kas esmu es pirmkārt, pieņemsim darba kārtību. Darba kārtībā. Gribētu sacīt, ka tā kā pirmdien notika šī elektrības problēma un mēs nevarējām pieņemt uh, Kāzas un Gigolta ziņojums vai noraidīt šie ziņojumi tik slikti uz balsošanu šodien, sākot no 11.45. Vai ir kādas piezīmes darba kārtības sakarā? Tādu nav tādā gadījumā darba kārtība tiek pieņemta. Otrais punkts - priekšsēdētāju paziņojumi. Vispirms vēlos sacīt, ka pēdējā trilogā par ekonomisko pārvaldību, kas notika vakar, un priekšsēdētāja informēs komiteju par panāktajiem nolīgumiem. Atkārtotas konsultācijas ar mūsu komiteju notiks 26. septembrī pirmdien. Manuprāt, tā ir ļoti laba vēsts, ka ar jums notiks atkārtotas konsultācijas. Nākamais paziņojums. Mūsu komitejas darba grafiks. 2012. gada sanāksmēm. Šeit kalendārā ir ieviesusies kļūda. Es domāju, to kalendāru, ko komiteja pieņem 11. jūlijā, 15. oktobra sanāksme notiks pēcpusdienā un nevis no rīta, kā tas ir norādīts e, e, kalendārā. Jūs saņemsit labojumu. Trešais paziņojums notiks atvērtā koordinatora sanāksme ar e, komisāru Semetu ceturtdien, 6. oktobrī no 9.30 līdz 11. Un šajā sanāksmē komisārs mūs informēs par komisijas priekšlikumiem finanšu transakciju aplikšanai nodokli. Jo šis priekšlikums tiks publicēts dienu iepriekš. Tādējādi mēs ļoti rūpīgi sekosim tam, ko tad komisija ir izgudrojusi šī nodokļa sakarā. Ceturtais paziņojums ir uh, trilogs par izpārdošanu, jeb short selling 20. septembrī sarunas ir sākušās par dažādiem jautājumiem, taču neraugoties uz diskusijām un priekšlikumiem, eh, komisijas, eh, no komisijas puses kompromisam nevarēja panākt nekādu vienošanos par eh, tā saucamo uh, suverēno CDS, un mēs sagaidām pār to, ka visas trīs institūcijas strādā pie šiem jautājumiem līdz šim eh, ta, eh, tautas, eh, kamēr parlaments gribēja optautu piemērot, un un e, padome opt-in. Tas jau ilgs vēl tagad trīs mēnesis. Nākamais trilogs notiek oktobrī un datums vēl ir jānosaka. Lūk, tie ir priekšsēdētājs paziņojumi. Vai ir kādas piezīmes šajā sakarā? Ja piezīmju nav, tad mēs pārējām pie darba kārtības trešā punkta, kas ir atvērta uzklausīšana par kolektīviem prasībām. Uh, Eh, vienošanās un monopolu stāvokļa izskaušanai. Sveicu mūsu vidū komisāru Almuņu, kurš arī ir komisijas vicepriekšsēdētājs un kurš strādā ar konkurences jautājumiem. Viņš ir arī viss, viss ar vislielāko varu, un viņš sniegs mums ieskatu šajos jautājumos komisāri. Pēc tam mēs uzklausīsim Kristoferu Hodžu, Oksfordas universitātes pasniedzēju, pēc tam Filet Danutu Debuku no Business Europe un Goilāns kundzi. Bet tagad, komisāra kungs, vārds jums. Ah, pardon. Nu. Je dois d'abord entendre. Vispirms bija jāuzklausā, priekšstādātājs saka. Uh, monsieur Schwab, vous voulez faire une. Eh, Švāba kungs eh, vispirms gribēja sacīt ievadvārdus pirms komisijas. Nē, nē, es negribēju. Labi, tādā gadījumā komisāra bez kavēšanās vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par eh, ievadvārdiem. Godējumie deputāti, dāmas un kungi. Gribu pateikties par iespēju apmainīties ar viedokļiem par eh, kolektīvu prasību monopolu stāvokļa apkarošanas ziņā, un es redzu, kādu parlaments parādīs ir interesi šajā sakarā, un esmu pārliecināts arī par to, ka pateicoties jūsu devumam, jo mēs varēsim rast risinājumus tam, ka mūsu pilsoņu gaidas un cerības eh, tiek īstenotas, un dažkārt man liekas, ka temats, eh, debats par šo tēmatu iziet no plašā konteksta komisārs šobrīd runā vienīgais depo, godējumie deputāti, saka priekšsēdētāja. Es turpinu, saka komisārs, es sacīju, ka man šķiet debats par šo tēmatu dažkārt Eh, izkrīt no plašāka konteksta, tāpēc es gribētu mazliet sašaurināt šīs dienas diskusijas terminus. Eh, konkurences likums eh, ieviešana Eiropas Savienībā ir ar diviem aspektiem - publiskais un privātais, un Eiropai ir labi attīstīta publiskās ieviešanas sistēma, ko, ja valsts ieviešanas sistēma, komisija nacionālās lēmējiestādes piemēro vienus līgumu pantus un ir panākušas labu sadarbību pateicoties Eiropas konkurences tīklojumam, runājot par privātu raksturu darbībām. Tā saucamās kolektīvās prasības galvenais punkts ir tāds, ka neraugoties, ka rau, ņemot vērā daudzveidīgu nacionālo likumdošanu, ne ik viens Eiropā spēj saņemt kompensāciju pār aizliegtas vienošanās eh, pārkāpumu gadījumiem. Un ir nolemts, ka ir jādod tiesības saņemt kompensāciju par zaudējumiem, neraugoties uz to, kur Eiropas Savienībā tie ir iestājušies, un neraugoties uz to, vai tie ir nostiprināti ar kolektīvām vai individuālām uh, darbībām. Kolektīvās prasības, lai gan tās ir svarīgas, ir viens no izaicinājumiem, kas mums ir jārisina. Un tagad palūkosimies, kādi ir šie izaicinājumi un kā mēs tos varam risināt no konkurences un likuma ieviešanas viedokļa. Vai e, šī prasība ir jāizsniedz pirms vai pēc attiecīgā, lai mēs tādi ienākos klajā ar e, savu lēmumu. Katrā gadījumā mēs pilnīgi, mums pilnīgi nepieciešams, ja mēs vēlamies saglabāt savu efektīvo darbību cīņā pret karteļiem. Lielākā daļa eh, darbību Eiropā notiek pēc tam, kad lēmumu pieņēmusi valsts lēmēji iestāde, tā saucamā pēcdarbība. Šajā gadījumā Eh, konkurences iestādes lēmumi var palīdzēt upuriem e, iesniegt prasību tiesā. Tomēr vairākās valstīs. Eh, šo pārkāpumu upuri nevar saulaicīgi prasības iesniegt. Un tā kā ir jāgaida lēmums par pārkāpumu atsevišķās valstīs, mums ir nepieciešama notiekuma, kas dod upuriem iespēju vērsties tiesā. Tāpat arī mums ir jānorāda saistošais, eh, saistošie eh, nacionālo tiesu un lēmē iestāžu pieņemtie lēmumi. Es gribu norādīt, ka Eiropas nacionālās tiesās eh, upuriem jādod iespēju balstīties uz saviem konstatējumiem. Šie risinājumi. Ir ir jāpanāk un jānorāda eh, un jāatrisina neatkarīgi no tā, vai darbība ir individuāla vai kolektīva. Eh, līdzīgu sistēmu pieļauja Savienoto valstu kolektīvās prasības sistēmas. Un neratkarīgi no tā, kādu risinājumu mēs pieņemsim, es skaidri gribu norādīt, ka mēs neimportēsim tādus instrumentus, kas padara par iespējas, ļau, iespējami ļaunprātību. Piemēram, Eiropas Savienībā nebūs sistēma, ka E, kas e, dod iespēju iekasēt punitīvas, e, punitīvas honorārus advokātiem. Tajā pašā laikā uzmanība tiek pievērsta pēc darbībām, jo šīs darbības tiek vērstas pret uzņēmumiem, kurus publiskā lēmē iestāda ir uzskatījusi par vainīgām Eiropas likuma vai notiekuma pārkāpšanā. Kāda būs nākamie soļi, kā jūs zināt? Komisija pieņem paziņojumu kas nosaka kolektīvās prasības principus uz gada beigām ciešā sadarbībā ar kolēģiem Vivianu Redingu un komisāru Dālī. Šie principi skars vairākas Eiropas politikas, tādu kā, tādas kā vidi, patērētāja aizsardzība un arī attieksies uz konkurences politiku. Tomēr, lai regulētu savu darbību, sadarbību ar Eiropas Savienības notikumu ieviešanu un uh, labāk sakārtot kolektīvās e, prasības, es uzstāju privātās prasības, vai tās būtu individuāls vai kolektīvs, šim apjomam ir jābūt plašākam. Tāpat arī es zinu, ka jūs atbalstāt pragmatiskus un efektīvus risinājumus. E, mūsu e, apstiprinātais pagājušā janvāra ziņojums aicina Eiropas kopienas pieju šo prasību sakarā. Un principi, pie kuriem mēs strādājam, tiks piemēroti kolektīvajām prasībām monopolstāvokļa apkarošanā, bet tas būs tikai viens no aspektiem šo notiekumu ieviešanas politikā, un es domāju, ka esmu jums e, jau tagad ilustrējis tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskarsimies. Es nešaubos, ka mēs atradīsim līdzsvarotu priekšlikumu, un tas būs solis uz priekšu šī mērķa sasniegšanai. Paldies, priekšsēdētāji! Yeah.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 Thank you very much, uh, Madam Chairman. Uh, I should Paldies, priekšsēdētājs Konze. Uh, lai uh, padarītu kolēģus uh, iepriecinātu, es norādīšu, ka esmu profesors arī Erasmus Universitātē Nīderlandē. Man lūdzu komentēt par to, kā izvairīties no ASV kolektīvajām prasībām Eiropā. Un, ja tas ir atbilstoši tad, kā rīkoties atsevišķi ar monopolu stāvokļu novēršanu. Es saprotu, ka tur, kur ir atbildība, ir jābūt arī tiesiskai aizsardzībai. Es domāju, ka tiesiskai aizsardzībai ir jābūt pirms sankcijām, un sistēmai to jāatbalsta, kas šobrīd nenotiek. Tam ir sekas e, īstenošanas e, politikā. Kolektīvā tiesiskā aizsardzība, tāpat kā jebkāds cita tiesāšanās, ir eh, privātā īstenošana. Eh, eh, ir dažādi varianti, kā šīs normas īstenot. Viens to dara valsts iestādes, otrs to dara privātpersonas. Viss legālās sistēmas arhitektūra ASV nopietni uzstāja uz privātajām tiesībām un amerikāņi neusticas eh, valsts eh, iestāžu, tīpaši federālo aģentūru eh, varai, jo viņiem šķiet, ka izpildu vara vai nevar uzcēties. Eiropā īsteno gan privātu, gan publisku ieviešanu. Šī iemesla dēļ Amerikas tehnikas tādas kā Eh, kolektīvā eh, aizsardzība Eiropā šķiet pārāk eksotiski. Eh, Eiropas tiesām, protams, dažkārt nākas izskatīt nu, vairāk kārtējas prasības, bet tas ir daudz retāk kā ASV, jo Amerikā daudz biežāk kolektīvo tiesisko aizsardzību izmanto ar šo neiesaistīšanās opt-out modeli. Uh, Eh, vairākas Eiropas valstis ir ieviesušas kolektīvo tiesisko aizsardzību iepriekšējos gados, bet ir reti to izmantojušas galvenokārt finanšu um, aspektu dēļ, jo tie nav uh, piesaistoši vidutājiem, juristiem. Eiropas sistēma ar mērķi uh, ir nospraudusi augstas izmaksas, kas mums šķiet kā uh, tiesību pārkāpšana vismaz da daudziem no mums. Uh, Eh, vadošā ASV eh, teorija par eh, īstenošanu ir ar domu uzlikt augstas izmaksas uzņēmumiem ekspost. Un savukārt daudzas Eiropas aģentūras ārpus DG, par, kas atbildīgs par konkrētspēju, runā par runā arī par atbildīgu regulāciju uz e, īstenošanu, kas balstīta uz e, risku izvērtējumu un citiem aspektiem. Manuprāt, šī teorija e, atsevišķi ņemta ir nederīgāka un dārgāka. Mēs nevaram balstoties uz šo teoriju vienu. Eh, jo mēs negribam nonākt situācijā kā ASV, ka ir eh, jāmaksā eh, milzīgas summas eks post. Uzskatu, ka rīkošanās pirms pārkāpuma ir efektīvāk. Ja gribat eh, veicināt eh, privāto darbību, ir jāveic divas lietas. Pirmkārt, ir jāmazina vai jānoņem eh, barjeras prasītājiem, un otrkārt, ieviest stimulus piemēram, juristiem izmeklēt iespējamos pārkāpumus un uzsākt prāvošanos to, tam ir piemērota AS, to darīt var ASV sistēmā. Tam tā ir piemērota. Un e, ekonomikā ir arī vairākas virs, ko var izmantot. Piemēram, e, prasītājiem nav jāmaksā, e, zaudētājs nemaksā, augsti lieli nodarījumi, lielas izmaksas, soda, tātad jāmaksā par, par šiem pārkāpumiem un daudzu šo apgabalu prāvošanās. Ja mēs ieviestu katru no šiem principiem, mēs veicināsim plašāku prāvošanos un tas darbotos arī otrādi. Nav nekādu maģisko drošības pasākumu. Ir jāizmanto šīs svīras eh, atkarībā no tā, kā jūs gribat eh, panākt vairāk vai mazāk prāvošanās. Eh, un vairums šo svīru ir dalībvalsts, nevis Eiropas Savienības rokās. Daudz cilvēku uzskata, ka šīs svīras Eiropā nemaz nepastāv, bet šāds priekšstats ir nepareizs. Daudzās dalību valstīs ir tendence samazināt tiesisko atbildi un Un, un, un pārnest izmaksas, finansēt prāvošanos no trešajām pusēm, un ka, kas jau bieži notiek attiecībā uz publiskām prasībām. Runājot par procedūras tehniskajām aspektiem, ir daudzas citas eh, sviras eh, piemēram, eh, tiesas eh, certifikācija opt-in vai opt-out, eh, ziņošanas normas un tiesa apstiprina juristu izmaksas neatkarīgi. Problēma ir tāda, ka daudzas no šīm svirām, gan tehniskās, gan norma, var tikt izmantotas eh, vai nu individuāli vai kumulatīvi. Jūs nevarat izstrādāt sistēmu, kas eh, dotu tikai atsevišķus drošības eh, pasākumus un gana daudz prāvošanos. Jūs nonāksiet vainu pie pārāk plaša vai pārāk šaura sieviešanas, un tas at, būs atkarīgs no prasības būtības, un katrā sektorā būs uh, um, atšķirīgi. Um, Tas uh, jau notiek bieži vien neplānoti, nekontrolēti dalībvalstu likumdošanas sistēmu dēļ. Konkurences likumu īstenošana daudz neatšķiras no patērētāja tiesību aizsardzību likumiem vai citiem. Procedurālās sekas un ekonomiskās svīras ir tieši tādas pašas. Šajā neveiksmīgajā situācijā uh, Eh, cilvēki sāk meklēt alternatīvas, un tādas ir. Kolektīvā tiesiskā aizsardzība un privātā īstenošana eh, jur, no juridiska viedokļa ir novecojusi, un tēt ir pieejams jau modernākas sistēmas. Alternatīva pieeja, ko jau izmanto atsevišķās dalībvalstīs, ne, kam vēl tik bieži konkrētspējas eh, jautājumā, ir privāta eh, eh, ieviešana, kas tomēr nav vienīgais instruments, kas mums ir. Pētījumi pierāda, ka regulatori var nodrošināt kaitējumu kompensēšanu vienkārši un lēti, ja viņiem dod vajadzīgās pilnvaras. Šādas ieviešanas eh, draudi eh, veicinās puses, eh, puses veikt pārunas, it īpaši, ja viņiem tiek sniegt nepieciešamā ekspertīze. Manuprāt, ņemot vērā regulatoru īstenošanas, ieviešanas Eh, varas, piemēram, ja mēs skatāmies uz Dānijas un eh, apvienotās karalists eh, piemēriem, ja mēs veicinām ADR sistēmu, tas palīdzēs izvēlēties vienkāršāku un lētāku veidu, kā prāvošanās. Ja tomēr ir nepieciešams vērsties pie tiesas, to var izmantot kā papildus mehānismu. To varētu izmantot kā draudu, lai veicinātu kā ADR, kā privāto uh, šo mehānismu. To nevajadzētu piedāvāt juristiem uh, <clears throat> uh, kā pirmo izvēli. To vajadzētu izmantot tikai gadījumos, ja ADR tehniku nevar izmantot, un to izmantot tikai izņēmumu gadījumos atsevišķi eh, tie eh, su lēmumi atsevišķās dalībvalstīs jau to izmanto. Eh, kopumā mums vajag panākt šī sistēma darbību ātrā un lētā veidā, un ir daudzi veidi, kā to labi jau var īstenot. Bet, ja mēs tomēr izmantojam vecmodīgas eh, tehnikas, to eh, tas jāpaturprātāk, tas ir vecmodīgs. Eh, Paldies! Paldies, Roša kungs! Eh, Oksfordas eh, universitātes eh, profesoru un arī Erasmus profesors. Tad dod vārdu Filipam Debukam, kas pārstāv Business Europe. Viņam tiek dotas četras minūtes, lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze, direktor ģenerāli. Paldies, ģenerāldirektoram. Tagad došu vārdu Monikai jums, bet lieliski, ka mums ir arī viena sieviete runātāja vidū. Es ļoti, ļoti atbalstu dzimulīstiesību. Jā, ja jūs uzskatāt vēl labāk, ka viena sieviete ir trīs vīriešu vērta, bet, nu, katrā ziņā, eh, liels paldies jums! Voilà. Paldies! Jūs varējāt uzklausīt visus mūsu ekspertus. Es domāju, ka viss tika izklāstīts ļoti skaidri un bija ļoti interesanti. Un tagad es lūgšu referentam Švābu kungam, vai viņš vēlas izteikties. Andrejās, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji, es Eh, gribu pateikties ekspertiem un komisijas vicepriekšsēdētājiem par sniegto informāciju. Es domāju, ka parlamentā mēs varam aizvien vairāk piekrist tam, ka Eiropā mums ir nepieciešami kopīgi principi, lai varētu uh, piemērot šādu veidu kolektīvās darbības. Katrā ziņā uh, pirmais jautājums Kristoferam Hodžam. Kāpēc? atšķirīgās kolektīvo prasību sistēmas, kurš pastāv dalībvalstīs, nav vainagojušās panākumiem, jo vienmēr ir eh, piemērs, kurš atkārtojas, kas tiek nosaukts. Tiek sacīts, ka, ka tā nav sveša sistēma Eiropas tiesu sistēmai, bet tomēr eh, rezultāti eh, nav iepriecinoši. Otrkārt, eh, vai mēs te varam meklēt horizontālos instrumentos, un vai mēs nevaram runāt par dažādiem konkrētiem elementiem, kuri tiek apstrīdēti konkrēti jau, kas attiecas uz uh, strīdu atrisināšanu. Un mēs balstāmies uz principu, ka prasīt, eh, prasītājam ir jādodies vai paļauties, ka dokumenti paliek eh, konfidenciāli ilgā termiņā. Es domāju, ka tas ir patērētāju interesēs, lai šie principi tiktu garantēti, un tas būs iespējams tikai tad, kad šie eh, elementi tiek garantēti ilgā termiņā. Tāpat uzklausot Goģēnas kundzi, mēs Ko jūs darīsiet, lai varētu paturēt šāda veida tiesības spēkā? Un noslēgumā vēlos atkārtot sacīt, ka mums ir ļoti grūti izteikties par šo e, kolektīvās prasības jautājumu, ir grūti pieņemt vienotu. E, vienotu prasību. Katrā ziņā mums ir jāizvairās no tā, ka mēs uzliekam vēl lielākas nastas Eiropas uzņēmumiem. Katrā ziņā mums ir jāpieņem viss drošākā, vissaprātīgākā pieeja. Un es vēlos apsveikt Almoņas kungu par šīs komitejas darba eh, ietvaros piedāvāto. Es domāju, ka mēs eh, eh, strādājam pareizā virzienā un mums ir vairāk jākoncentrējas patērētā interesēs un arī jādomā par vismazākām izmaksām. Tagad es gribētu uzdot jautājumu. Runātājiem, vai jūs esat domājuši par šāda veida prasībām tad, kad mums ir mazliet neskaidri zaudējumi, un tad, kad mēs runājam par garantijas saglabāšanu, uh, Eh, lai mēs varētu pierādīt, ka nav izmantots, teiksim, tāds vai cits mazgāšanas līdzeklis un ka tad ir tāpēc radusies problēma un vai mēs varētu homoloģēt atsevišķus noteikumus. Piemēram, 934a Vācijā, kad mums bija runa par eh, zaudējumu likvidāciju vai tie tik tie varbūt šeit iemaksāti valsts rezervēs. Ko jūs par to domājat? Jā, paldies. Vēl ir Galpēlts kundze, kuru grib uzdot jautājumu, vai ir arī citi deputāti. E, dariet man to zinām, jo pēc tam es došu vārdu runātājiem. Feikungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties par šo iespēju uzklausīt runātājs par to, ka esat organizējuši šādu uzklausīšanu. Kā ekonomiste, es gribētu skatīt šo jautājumu no praktiskā viedokļa. Prezentācijās jūs runājāt par līdzekļiem, un jūs runājāt par iespēju veidot sektoriālu pieeju. Manā valstī Ungārijā ir 400 tūkstošu ģimeņu, kuras ir noslēgušas eh, hipotekāros kredītus un cieš maksātāji. Iepriekšējo gadu gaitā bija ārkārtīgi daudz ģimenes, kas ir paņēmušas kredītus, kuras tās uzskatīja par izdevīgiem, un bankas ne, tika pietiekami labi informējušas ģimenes par to, kādas problēmas un kāda riska var izcelties. Netika saņemta skaidra informācija, un pēc tam bankas vienpusīgi vairāk kārtīgi mainīja sākotnējos līgumus, uzliekot maksātājiem, ģimenēm pienākumu sekt izdevumus, kas ir saistām ar šīm līguma izmaiņām un grozījumiem līgumos. Kādā veidā mēs varam šeit vērsties privātā vai kolektīvā vai publiskā veidā? Dodiet man praktisku atbildi. Paldies. Dodu vārdu Fejo kungam tagad. Obrigado, Sra. Prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties. Gribētu pateikties visiem uzaicinātajiem ekspertiem, komisāram, un es gribētu darīt jums zināmas dažas pārdomas un uzdot eh, dažus jautājumus konkrēti runātājiem. Es gribu tagad runāt par savu valsti, par Portugāli kur mums instruments ir samērā līdzīgs tam, e, ko mēs apspriežam šobrīd Portugālē, mēs to dēvējam par tautas pasākumu, e, populāro akciju, tautas akciju. Mums ir zināmas grūtības ar tā piemērošanu. Runa šeit ir par grūtībām, kas saistāmas ar uh, iespēju identificēt upurus un ciestos zaudējumus. Tālāk. Fakts, ka tiesas ir pārslogotas šobrīd. Arī tas vēl padara lielākas grūtības ieviešot šo instrumentu praksē. Jūsuprāt, kāds būtu vislabākais risinājums? Vai būtu citi alternatīvi risinājumi, kā piemēram mediācija vai, vai šķīrai tiesa? Mais baratas e facilitam Un visbeidzot, ir vairākas iespējas atkarībā no tās juridiskās kultūras, no kuras mēs nākam, un kas varētu izmaksāt mazāk nekā prasība tiesā. Un tad vēl viens pārdoms. Šeit tas attiektos uz fiskālo jomu. mēs varētu ieviest tādu programmu, kas varētu veidoties un attīstīties fiskālajā un juridiskajā jomā un meklēt alternatīvas risinājumus. Paldies, un tagad es dodu vārdu Raptī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu ekonu komitejas deputāta. Esmu loceklē iekšējā tirgus komitejā. Kam būs jāsagatavo atzinums par kolektīvo prasību? Un man ir tāds iespējas, ka mēs gribam uh, mēsties virsū šīm kolektīvajām prasībām, un tad, kad es uzklausīju profesoru sakām, ka tas instruments, kolektīvās prasības instruments ir novecojis un, un, un, un uh, nederīgs kļuvis, es domāju, ka ik viens instruments, ik viens rīks var sniegt savus augļus atkarībā no tā, kā mēs to izmantojam. ADR jeb alternatīvās strīdus risināšana ir uh, moderns instruments salīdzinājumā ar profesoru izmantoto terminoloģiju, un to varētu izmantot paralēli kolektīvajām prasībām. Un, manuprāt, tāda ir varētu būt pirmais etaps, lai varētu atrisināt šāda veida situācijas. Taču esmu pārliecināts ka mums ir jādomā, jāturpina izmantot kolektīvās prasības, jo mums ir ne tikai lieli uzņēmumi Eiropā, bet no vienas puses patērētāji, no otras puses mazie vidējie uzņēmumi. Un es gribētu Almuņas kungam uzdot jautājumu. Es zinu, ka viņa pamatkompetence attiecas uz konkurenci, un arī es daudz interesējos par konkurences jautājumiem. Un es gribētu zināt, kā mēs varētu apvienot Abas divas eh, horizontālā pieeja Eiropas Savienībā. Šmita kungs uzdod pēdējo jautājumu, viņš ir pēdējais deputāts, kurš ir pieteicies, vairāk neviens nav cits pieteicies Šmita kungs. Apvienojiet priekšsēdētāji nedaudz nokavējos, un te es eh, nevaru īsti izšķirties eh, par savu viedokli, jo savā ziņā es ilgstoši daudz gadus esmu atbalstījis kolektīvo tiesisko aizsardzību, bet to eh, no kāda puse vienmēr bloķēja, un manuprāt, žēl, ka tā. Uzklausot Business Europe pārstāvi, jūs teicāt, ka jūs esat stresā, un uh, iztēlojos, ka uh, tā varētu būt. Uh, domājot par vienoto tirgu, bet mēs nekad tā nerīkosimies bez eh, juridiskām kopīgām mm, darbībām. Es nesaprotu, kāpēc jūs tā baidāties no parastiem pilsoņiem, kas apvienotu spēkus. Ir piemēri ASV, kas ļautu teikt, ka ir lieliski piemēri. Un vai jūs baidieties, ka tas nenotiks Eiropā? Es domāju, ka mums vajadzētu paredzēt iespēju tādiem būt. Uh, Un eh, ja mēs eh, visu laiku baidamies no šiem dažādiem spēkiem, mēs nekad eh, neīstenosim pilnībā šo vienoto tirgu. Lielas paldies, tēt dodu vārdu mūsu ekspertiem. Bet kā Filips Buks mūs pametīs jau pulksten desmitos, tad uh, Almonijas uh, kungs runās vēlāk, un tad Vārds uh, jums, lūdzu. Pēc tam, kad uh, komisārs atbildēs, es jau būšu prom. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijas uh, vicepriekšsēdētājiem uh, par šo iespēju. Andrēs Švāps pieminēja jautājumu par nelielu kaitējumu, kas skar lielu cilvēku skaitu, un tas ir ļoti svarīgs elements, domājot par eh, konkurenci. Un te mēs ļoti arī satraucamies par kolektīvo tiesko aizsardzību. Un uz uh, likmes ir uh, likta godīga uh, konkurence un ir jautājums, kā mēs šādas lietas um, izskatām. Ja skatāmies uz sodiem, sodi ņem vērā gūto peļņu. Līdz ar to jau ir iespējams paredzēt eh, kompensāciju, ko iegūst eh, no uzņēmuma, un tas ir jāaptur prātā. Es nezinu gan eh, visu tiesu lietu iznākumus, bet ja iztēlojamies, ka miljoni cilvēku apvienotos un vēstos pret uzņēmiem, tas būtu ārkārtīgi kaitīgi visām iesaistītajām pusēm. Otrkārt, kad runājam par bankām vismaz cik man ir zināms, jau ir daudz kolektīvu prasību pret bankām dažādās lietās, it īpaši kopš 2007.-2008. gada, kad sākās finanšu krīze. Protams, tās notiek saskaņā ar nacionālo likumdošanu, un mēs vēl red, tikai redzēsim, kāda būs iznākuma, bet var teikt, ka šīs lietas izskata ļoti ilgi un vēl nav zināms, kāds būs iznākums, jo eh, šiem eh, patērētājiem eh, ir arī eh, jāizno nu, eh, kontraktu eh, līgumi nosacījumi. Un par šo pieminēto piemēru domāju, ka tas ir ļoti labi norāda, kā rīkoties nevajag. Un te arī parlamentā nesen Portugāles komitejas priekšsēdētājs izpeldas efektivitātei tam, tam bija klāt. Mēs redzam, kādas grūtības var rasties īstenojot procedūras. Tie, tās ir tā saucamās toksiskās sekas. Ja runājam par kolektīvām prasībām un saucam tās par vecmodīgām, mūsuprāt, labāk būtu sākt ar alternatīvu strīdu risināšanu to uzsākt un paraudzīties, kā labāk kompensēt, eh, eh, sniegt kompensācijas tiem, kuriem tās jāsaņem. Smita kungs, mēs nebaidāmies no tā, ka cilvēki apvienotu spēkus, viņi to var darīt ar dažādu procedūru palīdzību bet tas, no kā mēs baidāmies, ir uh, kolektīvu prasību uh, sekas uh, sistēmās. Es zinu, ka tas nav galvenais mērķis, bet mēs ar vicepriekšsēdētāju jau mēs runājām, runājām arī ar iepriekšējo komisiju par to, un mēs zinām priekšlikumu visas detalizētos aspektus, un jau vēlāk tika arī atzīts, ka noteikti būtu arī Eh, toksiskās sekas. Līdz ar to mēs vilcināmies eh, ķerties klāt šai sistēmai, un es noteikti aicinātu pirmkārt vērsties pie alternatīvas strīdu risināšanas sistēmas, kas, starp citu, arī nozīmētu ļoti spēcīgu apņemšanos no uzņēmumu, uzņēmumu puses, un mēs to apzināmies. Ja eh, aizstāvam šo principu, mums tas tiešām arī jāizno. Lielas paldies! Tagad uh, vārds Almonijas kungam. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es iesākumā atbildēšu uz sev tieši uzdoto jautājumu. To man uzdev Šābkungs. Kādas ir konkrētās kompetences um, likumā, kā mēs saistām konkurences ieviešanas noteikumus ar privātām prasībām attiecībā uz eh, kompensācijām par pārkāpumiem. Es par to runāju savā sākotnējā prezentācijā. Kompensācija var notikt un notiek mūsu dalībvalstīs un dažādos veidos eh, caur individuālām darbībām individuālājiem uzņēmumiem, kas um, uh, vērš tiesā, jo tās vai nu vēlas saņemt kompensāciju no citām kompānijām, kas ir izveidojušas karteli vai ir radījušas zaudējumus pārkāpot konkurences noteikumus. Un atsevišķos gadījumos šīs individuālās darbības, kas, protams, maksā dārgi, prasītājam taiskaitā. To var īstenot tikai uzņēmumi. Un e, individam tas ir sarežģītāk, tādi gadījumi ir, bet e, tiespraksē, bet šī situācija nav ierasta. Lielām, lieliem uzņēmumiem ir šādas tiesības un tās to izmanto. Mazie vidēji uzņēmumi kas ir kļuvuši par upuru karteļiem, vai jā, privātpersonas, kas ir kļuvušas par upuru karteļiem 99,9% gadījumu ir bez līdzekļiem individuāli vērsties tiesā. Un jautājums ir, vai pastāv iespēja kolektīvas darbības šīm kompensācijām. Mūsu Tad, kad mēs lemjam par sodu pēc eh, pārkāpuma atklāšanas, mūsu mērķis nav kompensācija upuriem. Mūsu mērķis ir tos, kas ir radījuši pārkāpumi, uz vai tos, kas varētu tikt vilināt šādus pārkāpumus, eh, radina, eh, eh, paveikt tos aizkavēt no tāda veikšanas. Kompensācija nav mūsu rokās, ne, mēs par to lemjam. Šeit ir divas atšķirīgas lietas. Nacionālā likumdošana nacionālās dalībvalstīs ir ar atšķirīgiem veidiem un līdzekļiem. Atsevišķos gadījumos, kā jau sacīja profesora Hodžes, ir uh, Atsevišķos gadījumos mēs esam tuvināti vienai vai otrai sistēmai, bet mēs zinām, vismaz kā kontinentālajā Eiropā, to, ka mūsu juridiskā sistēma neatbilst darbībām, sistēmām, procedūrām, kuras pastāv savienotajās valstīs. Un šī iemesla pēc mums no vienas puses ir jāatrod principu kolektīvajām darbībām, tā skaitā e, konkurences jomā, lai varētu izveidot kopīgus principus Eiropas Savienības līmenī. Un, protams, viens no šādiem principiem būtu skaidra apņemšanās izvairīties no nu, ikviena veida pārkāpumiem, kuri varētu būt pastāvējuši vai vēl aizvien pastāv Eiropas Savienībā. Un esmu daudz optimistiskāk šeit nekā Debuka kungs. Debuka kungs ir ar fiksētu skatījumu uz pagātnes priekšlikumu, taču mēs nestrādājam pie pagātnes priekšlikumu, mēs strādājam pie pie konsultācijām ar sabiedrību, mēs veidojam kopīgus principus ar mūsu paziņojumu, un kolēģi Viviana Redinga, kas organizēja līdzīgu klausīšanu, uh, Eh, pirms vasaras sākuma sacīja tieši to pašu. Mēs strādājam vairāk komisāru Džonu Stālī un es, lai varētu sagatavot šos kopīgos principus pēc ļoti plašām konsultācijām ar sabiedrību. Lielākā daļa no interesētajām personām, ar ko mēs esam konsultējušies, taiskaitā tie um, uzņēmēji darbības pārstāvji piekrīt tam, ka ir jāatrod šie kopīgie principi un mēs vēl neesam lēmuši par to, kāds būs nākamais solis kolektīvajās prasībās. Mēs pieņemsim komisijas līmenī iekšēju lēmumu par šiem principiem. Mēs tos publicēsim savā paziņojumā, un šajā dialogā, kurš vēl nav pabeigts komisijas iekšienē, mēs uzsvērsim to, vai ir pietiekami izklāstīt šajos principos, kas ir jāņem vērā dalību valstīm, viņa attiecīgais likumdošanas, vai, kā sacīja Lēnes kungs savā ziņojumā, just komitejā eh, norādīja, ka nav nepieciešams juridisks instruments, bet kopīgi principi vajadzīgi ir. Tālāk, mans otrais punkts. Eh, Konkurences īpatnības lai kompensētu pārkāpumu upurus. Mums ir šeit jādomā ne tikai par kompensācijām caur kolektīviem līdzekļiem, bet, un tas ir patiesais mūsu izaicinājums, ir veikt vairāk individuālu darbību, eh, pieprasot kompensācijas nevis kolektīvas darbības. Mēs zinām, ka atsevišķās īpatnības un atsevišķos gadījumos būtu nepieciešama likumdošana, taču es šeit nedomāju par likumdošanu kolektīvām prasībām, bet gan par. Eh, eh, pasākumiem, eh, lai upuri saņemtu kompensācijas, vai caur individuāliem vai kolektīviem pasākumiem. Un tā, eh, šeit ir vairāk veidi, dažus no tiem es pieminēju savā prezentācijā, un es gribētu īpaši pasvitrot vienu. Informācijas mūsu rīcībā esošās atklāšana. Kas tiktu saņemta no. The program is the best way to karteļu izmeklēšanas pasākumiem, kas būtu vislabākais veids, kā konstatēt karteļu esamību. Jo ir tādas eh, kompānijas, tādi uzņēmumi, kas konfidenciālitātes ietvaros mums eh, ziņo par karteļu esamību. Un ja mēs paziņojam, ka mūsu saņemtā informācija, jo šīs kompānijas gribētu uzsākt privātu darbību pirms mēs esam pieņēmuši kart, lēmumu par karteļu, tad mēs, mēs esam zaudējuši. Mums ir šī informācija jāizstāv. Un nesen ir eh, tiesas lēmums Vācu gadījumā kur ir sacīts, jums ir jāņem, jāpieņem likums šajā sakarā. Tiesa saka, mēs zinām, ka pastāv princips aizstāvēt dokumentus, kas ir komisijā izsniegti soda mīkstināšanai, bet likumdošanas nav. Un šeit tiesa aicina mums pieņemt likumdošanu šajā konkrētajā gadījumā. Tad ir vēl citi jautājumi, kas attiecas gan uz individuālām, gan uz kolektīvām darbībām, lai saņemtu kompensāciju pēc konkurences eh, pārkāpuma vai pat dažkārt pirms vēl šāds pārkāpums ir noticis. Šeit es runāju par likumdošanu. Un man ir jāsagaida vienošanās par principiem kolektīvai prasībai līdz šī gada beigām vai nākošā gada sākumā, pirms es piedāvāju likumdošanu. Taču Šis ir būs pilnīgi jauns priekšlikums. Aizmirstiet eh, to pagātnes priekšlikumu, kuru komisija nepieņēma 2009. gadā. Tāpēc par alternatīvu strīdu risināšanu runājot, es piekrītu, ka tā ir laba tehnika, bet uh, mana spieticīgās juridiskās zināšanas dažās konstitūcijās, kuras es pārzinu labāk nekā citas Eiropā, neviens nevar likt pilsonim vai uzņēmumam aizliegt vērsties tiesā, aizstāvēt savas tiesības. Eh, ir līdzekļi un, un veidi, kā izvairīties no sarežģītām procedūrām, taču neviens manā juridiskajā kultūrā, neviens nevar tikt kavēts, apturēts vai likt viņam šķēršļi, lai vērstos tiesā, ja tiesības saņemt kompensāciju varētu tikt īstenota, un atbalstot šo ideju, un nekā vienīgais līdzeklis šeit, bet iespējams visātrākais, vislabākais, efektīvākais, taču jau kā Gojens kundze minēja, vienošanās nevar tikt panākt, tad potenciālajiem upurim ir tiesības vērsties tiesā. Šis ir juridisks princips, kas ir pilnīgi skaidrs un cīmredzams. Tālāk jautājums attiecās nevis uz šo konkrēto, bet uz Ungārijas gadījumu. Šeit nav no konkurences problēma, ja es pareizi sapratu iepriekšējā diskusija, eh, kāda bija Ungārijā par kredītiem, hipotekārajiem kredītiem un to nosacījumiem, un manuprāt, šeit ir divi aspekti, kas ir būtiski. No vienas puses patērētāja aizsardzība, lai palīdzētu tiem, kas ir kādreiz ņēmuši kredītu, un no otras puses, ja es nekļūdos, uzraudzītāji, regulātori finanšu sistēmā tiem ir jābūt savlaicīgi spēcīgiem, brīdināt par risku pilsoņiem vienā konkrētā valstī saņemt kredītu, kas ir izteikts Šveices frankos vai ārvalstu eh, valūtā, jo viņi uzņemas uh, uz saviem pleciem valūtas maiņas kursa risku. Un šeit, nevis, šeit vairs tas nav uz bankas pleciem. Tad, kad jūs esat līgumu parakstījuši, tad tā nosacījumi ir jāievēro. No vienas puses šeit ir runa par patērētāju aizsardzību, no otras puses adekvāta finanšu sektora regulēšanu. Un, ja es pareizi saprotu, šeit nav runa par konkurenci. Paldies, paldies e, komisijas vicepriekšsēdētāji par skaidro un pilnīgu skaidrojumu. No visas sirds vēlos, lai jūs ar kolēģiem ar Redingu un Dali rastu saprātīgu un skaidru risinājumu, lai novērstu e, tādu iespaidu, kas ir pilnīgi nepieņemams, kāds ir savienoties valstīs, kā tas ietekmē patērētājus. Katrā ziņā es nevaru nodrošināt, tas būs inteliģents, bet tas būs risinājums. Bet tagad dodu vārdu profesoram Hodžam, kurš atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem. Jums vārds, profesor. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu runāt par trim jautājumiem. Pirmkārt, atbildēšu Švamba kungam Vairākas dalībvalsts ir ieviesušas kolektīvo tiesisko aizsardzību. Manis skaidroto iemeslu dēļ ir tehniskās pārbaudas un finanšu stimuli eh, nacionālajās eh, likumdošanas sistēmās. Daudz dalībvalstu modeļi savā starpā atšķiras attiecībā uz ieviestajām kolektīvām prasībām, un tām tiek īstenotas arī atšķirīgas tehniskās kontrolas, arī finanšu stimuli atšķiras, bet vairums dalību valstu satraucas par to, ka veicinātu eh, pārmērīgu prāvošanos, un līdz ar to finanšu stimuli uh, ar tiem vienkārši nav gana. Un kā jau skaidroju, ja veicināt finanšu stimulus ar dažādu sviru izmantošanu, tad jūs nonāksiet nevien pie lielākas prāvošanās, bet arī pie pārmērīgas uh, gadījumu skaita. Vairums lietu, ko izskatām, un tie ir gadījumi, kad nevarat pārbaudīt, kā eh, būtu dažādās dalībvalstīs, piemēram, Zviedrijā, apvienotajā karalistē, vēsturiski rīkojušies. Tagad mēs konstatējam, ka šīs lietas aizņem pārāk ilgu laiku un ir pārāk dārgas. Tam nevajadzētu būt pārsteigumam. Vairums tiesu sistēmu ar uh, piemēram, Vācijas izņēmumu, kur eh, brāvošanās eh, var notikt ļoti efektīvi un lēti, bet mēs nevaram eh, šajā sistēmā uzspies šo kolektīvo prasību. Katrā ziņā vairums tiesu prāvu ir pārāk garas, pārāk dārgas individuālām prasībām. Jā, mēs varam teikt, jā, tiesas atrašanās ļoti sarežģītas kolektīvās prasības, bet prāvas būs garas un dārgas un tas neatrisinās tirgus vai patērētāju problēmas. Otrais eh, komentārs. Kas ir vecmodīgi, kas ne? Kolektīvas prasības nav vecmodīgas, tās ir būtiski svarīgas. Jautājums vien ir, kā tās īstenot. Es norādīju, ka kolektīvas rīcības ir vecmodīgas vīra. Mums vajag modernu integrētu sistēmu, kas iekļauj sevī pirmo pīlāru, kas ir regulatoru kontrole, trešo pīlāru, kas ir tiesas, caur kolektīvām prasībām, bet mēs negribam tās veicināt, jo tās ir garas, dārgas, un tajās, tās dārgas tās ir tāpēc, ka jāmaksā juristiem. Bet ar šiem abiem pīlāriem jūs varat veicināt alternatīvo strīdu risināšanu pa vidu, un jūs varat attīstīt un izstrādāt jaunas e, ADR alternatīvo strīdu risināšanas sistēmas, un daudz dalību valsts arī to dara, īpaši patērētāja tiesība aizsardzības jomā. E, vēl pagaidām tas nenotiek konkurences jomā, bet stimulu uh, sniegšana atbildes jautājumu, ko uzdeva Gojansa kundze. Kāpēc cilvēkiem vajadzētu izmantot alternatīvo strīdu risināšanu? Jūs nevarat izstrādāt sistēmas, kas ir integrēts un kas veicina un uh, īsteno ļoti efektīvas uh, ADR sistēmas. Un te es atbildu uz citu Gojanas kundas jautājumu, ka, ja izmantosim pirmo pīlāru, tātad tikai regulatoru varu, Tas būtu ļoti dārgi. To patu mēs varam teikt, ja izmantosim tikai trešo pīlāru tiesas, arī tas eh, trešais pīlārs atsevišķi būs ļoti dārgs. Panākuma atslēgu slēpjas trīs pīlāru kombinēšanā. Dot regulatoriem pilnvaras, ko iespējams viņi neizmantos pilnībā, bet tas veicinās diskusijas, uh, risinājumu meklēšanu, kā piemēram Dāņu patērētāju tiesību sargs un daži citi ir jau to darījuši. Izmantojiet tiesu varu, bet ne kā pirmo līdzekli, ko izmantot. Un eh, dodiet stimulus izmantot eh, ADR, izstrādājiet tam sistēmas, piemēram, arī konkurences jomā kopējot eh, jau pastāvošo sistēmu paraugu patērētāju tiesībās, kā Eh, šajā mm, vidusposmā. Mēs šobrīd veicam plašus pētījumus par patērētāju alternatīvo strīdu risināšanu šogad, un rezultāti būs pieejami nākamgad ap lieldienu laiku. Un tur mēs redz, varēsim lasīt paraugu prakses uh, gadījumus, uh, par uh, daudz no kuriem pastāv, bet nav plašāk zinām. Trešais komentārs. Man ir grūti pieņemt konkurences ģenerāldirektorāta attieksmi. Uh, jo jūs vienkārši nodalāt īstenošanas pieeju, kas balstās eh, uz eh, šo apturēšanas un sodu principu un uzskatāt, eh, ka varat vienkārši tirkumu atstāt jautājumu risināšanu par privāto īstenošanu, līdz ar to arī par kaitējumu kompensāciju. Ja jūs izmantojat šo kompensācijas sistēmu, jums vajadzētu pārvērtēt pilnībā īstenošanas politiku un integrēt gan pu publisku, gan privātu īstenošanu. Ja jūs to nedarāt, tad nevarat būt droši, ka uh, patērētāji saņem kompensācijas un vēl vairāk, ka tirgus atkal tiek līdzsvarots, jo nepastāv nekādu uh, garantija, ka ja jūs sakat, jā, būs sots un tad jūs eh, būsiet, eh, saņemsiet kompensāciju vēlāk, eh, ja jums nav nekāda garantija, ka, ka karteļiem tiek atņemta pēļņa un ka tiek saņemta pilnā mērā kompensācija cietušajiem. Tirgus nebūs nelīdzsvarā nekavējoties. Un es esmu arī par to publicējis šomēnes World Competition uh, pārskatā uh, rakstu, kurā ir uh, daudz diagrammas, kas to uzskatām arī atspokļo, ka ir fundamentāli jāpārskata īstenošanas politika, kas nebalstītos vien uz šo uh, apturēšanu un sodiem, jo citas politikas jau citos sektoros ļoti efektīvi tiek īstenotas bez šiem sodiem, un mums vajag meklēt integrētu pieeju. Uh, kur mēs nevērstos tikai pie regulatoriem vai tikai pie tiesām, bet izmantot visas sistēmas kopā, izmantot ADR, veicināt arī e, stimulus, lai panāktu e, labākus rezultātus. E, Lielas paldies, tēt vārds Gojeras kundzei. Lielas paldies. Man ir vispārējais komentārs. Vairāk kārt šorīt jau uzklausīju, ka kolektīvo prasību piedāvāšanu veicinātu tiesu prāvu skaitu. Tas ir nepareizs skatu punkts, jo jūs Tas nozīmē, pieļaujat, ka individuālie upuri visi dotos um, uz tiesu. Nē, es tā nedomāju. Labāk kolektīvo prasību sistēma samazina tiesasprievu skaitu, jo eh, lietas tiek apvienots un tikai viena uh, tiesa reizē izskatītu vairākas līdzīgas prāvas. Būtu viens eksperts simts ekspertu dēļ un varu jums dot piemēru. Eh, St starpnieku lieta uh, Francijā Ja e, ir 200-250 e, gadījumi individuāli, tad e, ir, protams, lielāks prāvu skaits. Vai Ungārijā, ja ir simti ģimeņu, kas ir cietuši zaudējums, iztēloties, ka visi no tiem dotos uz tiesu, nu, protams, viņi tā nedara, bet tas nav galvenais tiesiskuma princips. Ja jūs gribat taisnīgu sistēmu, ir jākompensē visi cietušie. Un, ja jūs gribat padarīt šo sistēmu ko kolektīvas prasības, tas būs padarīs lietu vienkāršāk. Un trešais piemērs ir no uh, Portugāles, un es gribētu teikt te Buka kungam, ka mūsuprāt, Portugāles sistēma ir viena no labākajām Eiropā. Tā ir ļoti radoša sistēma, ļoti taisnīga, ļoti labi darbojas. Un tas nav novedis ne pie viena uzņēmuma bankrota. Jau sistēma pastāv vairākas desmitgadus, un iespējams 20, 22 lietas ir atrisināts, līdz ar to lietas uh, risinās uh, ļoti gludi. Un te es arī atbildēšu uz Švābkungu jautājumu par to, ko darīt ar nelieliem pārkāpumiem vai gadījumiem, ja eh, patērētājs nevar eh, pierādīt, ka ir bijis upuris. Portugālē bija telekom lieta, kur eh, telefona rēķini vair eh, ilgstošu laiku tika eh, pārcenoti, un bija ļoti grūti pierādīt patērētājiem, ka viņš tiešām ir zvanījis vai nezvanījis konkrētā brīdī. Tiesa lēma, ka visiem šiem, šīs, šī uzņēmuma uh, lietotājiem, patērētājiem būs eh, nedēļas nogalēs brīvzvani, kas ir lielisks piemērs, kā var atrast risinājumu eh, kolektīvā veidā individuāliem kaitējumiem. Kopumā es uzskatu, ka, ja pastāv grūtības kvantificēt individuālos upurus un kaitējumus, tad vajadzētu būt iespējai eh, ieviest šādu plašāku kompensāciju un to nevarētu pārnest, kā Švāba kungs teica, uz valsts budžetu, jo tad pastāv riski. Un ka to varētu izmantot, lai, piemēram, palīdzētu bankām, kas ir grūtībās. Un, nu, te lasiet starp rindiņām. Bet to varētu, iz, tam varētu izmantot fondu, kas e, nākotnē finansētu kolektīvās prasības. Tā būtu viena iespējama e, sistēma. Ja mēs domājam par e, Ungāriju, jā, nu, tas, protams, nav konkurences gadījums, bet tas ir kolektīva kaitējuma veids, kas ir ticis identificēts bet kur nav īstenot šī kolektīvā prasība sistēma un tas skaidri saskan ar mūsu prasībām. Vajadzētu būt iespējai šiem upuriem kolektīvi vērsties tiesā. Paldies, eh, komisār kungs, vārds jums, eh, varat atbildēt un noslēgumā mēs tēt eh, jau, tēt vārds jums. Well, just one, one, uh... Jā, tikai viena ātra atbilde to, ko teica Hoģis kungs pirms mirkļa par konkurētspējas ģenerāla direktorāta attieksmi. Man liekas, ka viņi vienkārši skaidro pārreizi Eiropas nolīgumus. Savā prezentācijā es teicu, ka ir jānostāda pareiza sasaiste starp sabiedriskiem konkurētspējas noteikumiem un uh, privātām prasībām, viena cilvēka vai grupas. Ir jābūt šai sasaistēji. Protams, šis jautājums nav vienkārši, un visi komentāri, ko mēs dzirdējām runājot par kolektīvām prasībām, ir saistīti ar to, kā sasaistīt valsts un privātpersonas tiesību aizsardzību Un tur, protams, iesaistījās dažādi eksperti no akadēmiskās pasaules un arī uzņēmumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Man nostāja un komisijas nostāja ir tāda, ka ir jāapzinās, ka ir ļoti būtisks izaicinājums, lai nodrošinātu, ka šie kompensācijas gadījumi pārkāpumu gadījumos ļautu šo pārkāpumu pārkāpumos cietošajiem saņem šo kompensāciju. To nedrīkst izmantot, lai vājinātu sabiedrisko konkurentspējas tiesību aizsardzību. To nedrīkst izmantot, lai vājinātu mūsu cīņu pret karteļiem, lai vājinātu komisijas iespējas saņemt mums nepieciešamo informāciju, lai vēstu savu izmeklēšanu un uh, pieņemtu pēc iespējas saprātīgākus lēmumus, lai ne tikai sodītu pārkāpējus, bet arī lai atturētu tos, kas varbūt uh, varētu plānot šādu noteikumu pārkāpumu. Šī atturēšana ir svarīga, ja, piemēram, mēs braucam ar automašīnu un uh, ātruma ierobežojums ir 120 km, tad ir ļoti ir svarīgi domāt par ko, kāds ir atturošais elements ceļu satiksmes noteikumos. Šeit, piemēram, varam domāt par nelaimes gadījumu, vai ir jārunā ar apdrošinātājiem un būs cietušie un tam līdzīgi. Un līdzīgi ar arī konkurencei. Tālāk par ADR, par alternatīviem risinājumiem es tos atbalstu, bet es nesaprotu to nostāju, kas teica, ka ADR, bet ne tiesas, jo ADR bez iespējas eh, vērsties tiesā, tas eh, rada nelīdzsvarotu un negodīgu sistēmu. Merci, merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisāram. Paldies mm, runātājiem par eh, šī svarīgā jautājuma skaidrojumu. Es domāju, ka Andrēs Švāps saņems eh, vēl vairāk informācijas un tiks vēl vairāk apgaismots un parlaments varēs pieņemt eh, lēmumu kuru es nenosaukšu, kā to gribēja teikt Lolīgas kundze, labu lēmumu, bet atļaušu jums uh, izvēli nosaukumam. 26. septembrī 2017. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Pirmā diskusija par grozījumiem 11. oktobrī, balsojums ekonu komitejas 17. oktobrī un balsojums plenārs sēdē paredzēts decembra sesijā Strasbūrā. Paldies visiem! Un uh, pārējām pie darba kārtības nākamā punkta, kas padara Andrijas Švābu par šī rīta zvaigzni, vai mēs runāsim tagad par konkurences politiku, vai tas neietilpst jūsu kompetencē, Almuņas kungs, vai šeit nebūs kāda ļaunprātīga stāvokļa izmantošana. Tātad mēs skatām gada pārskatu pār konkurences politiku Eiropas Savienībā, referents Andrijas Švāps, un es viņam dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šiem jaukajiem vārdiem. Žampaul jau sākotnē gribu garantēt sakojošo. Gada pārskats par konkurences politiku 2010. gadā nebūt nemainījis citu svarīgo ziņojumu eh, nozīmi šajās six-pack eh, komplektā. Un es baidos, ka neraugoties uz eh, man mestajiem ziediem, daudz ziedlapiņas jau ir vīdušas. Ievēl ja Muņas kungs sacīja, runājot par šiem. Uh, E, dokumentiem e, katrā ziņā tas nav ar saistošu ieteikumi. Un iespējams vajadzēja dot iespēju rēģēt ātrāk uz komisijas piedāvāto. Šajā gada pārskatā ir trīs punkti. Pirmkārt, kontrole valsts palīdzībai. Otrkārt, uh, tiesības, lai novērstu monopolu situāciju un dialogs ar komisiju. Runājot par valsts atbalstu, valsts palīdzību, tas ir grūtākais punkts šajā ziņojumā. Iepriekšējā gadā mēs apsveicām to faktu, ka komisija pieņēmusi e, pārsturēšanas pasākumus un citus pasākumus lai pilsoņi varētu paļauties uz banku rīcībā nodoto finansējumu izmantošanu, un lai šīs bantas, bankas būtu dzīvotspējīgas un varētu nodrošināt uh, uh, maksājumus MVU. Beihilfekontrole gilt. Uh... Otrkārt, ir pasākumi, lai novērstu monopols stāvokļus un karteļus, taču šeit nav runa par kaut ko, kas varētu darboties nekontrolētā veidā, jo mums ir arī jāapzinās, kas tad ir uzņēmumu rīcībā un ko mēs varam darīt, lai varētu izvērtēt šīs eh, palīdzības. Tālāk par otro punktu mm, tiesības attiecībās kārteļu novēršanu un aizliegt vienošanos novēršanu. Uh, daudz ir izklāstīts, bet es tomēr gribētu atgriezties pie profesora Hodža sacītā, jo viņš norādīja, ka mums vajadzētu koncentrēties uz publisku piemērošanu. Pirmais pilārs, otrešais pilārs, juridiskā pieeja tiesās, lai varētu palīdzēt tiem, kas ir cietuši no šādām vienošanām. Taču Mums ir jādomā arī par procedūru, kas būtu pietiekami vienkārša un ātra. Un tādu varētu nodot mūsu pilsoņu rīcībā, es to pasvītroju savā ziņojumā, eh, konkrēti runājot par iepriekšējo, eh, par, par gadu pārskatu. Tālāk. Runājot par uh, privātiem pasākumiem mēs varētu meklēt personas, kas ir cietušas no pārkāpumiem un e, piešķirt kompensāciju. Taču e, tā nav efektīvāka par mūsu piedāvāto. Tāpat e, komisārs, kā jau sacīja, tas dotu iespēju e, kompensēt cietušajiem. Bez tam mēs vēlamies piedāvāt vēl vienu pasākumu. Mums ir regula 12.203. Un kā varētu aprēķināt sodus saskaņā ar esošu, spēkā esošiem principiem? Un kādi būtu šie principi, kas pār, eh, pārvalda visu procedūru? Tālāk. Uh, Runājot par, par to, kā var visu apmaksāt, kas izriet no šī lēmuma kāda ir politikas, kā ir komisijas, kādi būtu sodi. Neņem vērā adekvātu dimensiju, jo Uzdev, uzņēmumi tādā gadījumā nedomātu, vai var piemērot maksāt nespējas principu. Tālāk ir citi elementi vēl, kurus es neizklāstīšu šobrīd, taču pieminēšu starptautisko sabadrī, sa, sadarbību, ko vēlas izmantot Eiropas komisija, jo šeit ir runa par sodiem Ziemeļamerikas uzņēmumiem un sankcijām Ziemeļamerikas uzņēmumiem, tāpat arī Komisija veids dialogu ar citām valstīm, piemēram, ar Ķīnu, taiskaitā, un eh, mans reģions eh, atrodas netālu no Šveices, un eh, esmu gandarīts, ka norit sarunas ar Šveici, jo Eiropas tiesības tiek piemērot šeit tikai daļēji Šveicē, piemēram. Ek, kratīšana Šveicē nevar notikt tāpat, kā tā notiktu Eiropas Savienībā. Un tas ir trūkums eh, eh, attiecībā uz tām, tiem uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Savienībā. Tāpat attiecībā uz inspekcijām. Aicinām komisiju pārskatīt vairāk enerģijas jautājumu stratēģijā 2020 un visbeidzot ekonomiskais dialogs. Jūs redzat, ka šis nav temats, kurā varētu gūt uh, uzvaras lauras, bet eh, pēdējo gadu laikā uh, Almuņas kungs pārvalda šo jautājumu ļoti labi. Man ir tas gods vadīt darba grupu, un mēs esam runājuši ar itāļiem. Mēs tikāmies ar vicepriekšsēdētāju Almuņu, un šis darbs norit paralēli mūsu komitejas veiktēm, bet lai šī viedokļa apmaiņa būtu efektīvāka, mēs nāksim klajā ar dažiem ieteikumiem gada pārskatam. Eh, kā eh, ce, eh, mēs vēlētos lai 40. ziņojumā būtu pamatīgākie, fundamentālākie elementi iekļauti un lai mēs vairāk skatītu konkrētus specifiskus punktus. Šeit es skatos uz Sofiju Intveldi, viņa vienmēr mums to atgādina. Mēs apzināmies, ka esam līdz likumdevēji eh, konkurences jomā. Tādējādi viss mūsu skatītais šeit ir ļoti svarīgs, un es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, un es gribu arī pateikties ēnu referentiem. Ja es skatos, ir vismaz viens ēnu referents, tā ir Sofija, dodu vārdu viņai, un pēc tam var pieteikties pārējie. Uh, you, Chair. I, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es teikšos pavisam īsi. Arī tādēļ, ka, diemžēl, ierados, diemžēl, vēlu un palaidu garām jau šī rīta semināru, jo biju iestrēgusi trīs stundas satiksmes sastrāgumā. Jo, kā saprotu, tātad eh, atkritumu savācēji gan eh, vīri, gan sievas, kas strādā šādos uzņēmumus protestē. Sofija, jūs noteikti nesat vienīgāks iekļuvis šādā situācijā. Šodien bija daudz satiksmes sastrāgumu. Ā, nu rekā. Uh, Nu, ko tā kā par to daudz nerunāšu, mēs lielā mērā atbalstām lielisko atz Švāba kunga e, ziņojumu. Esam nedaudz izmantoj, e, izmainījuši e, šies kā ēnu referenti pēdējo gadu laikā jau, ar, kad ar šo tēmu esam strādājuši, un lielā mērā pastāv vienprātība par daudziem uh, tie, tā aspektiem. Ja iesniegsim grozījumus, tie būs tikai nelieli papildinājumi un neko būtisku nemainīs. Tikai viens komentārs par jūsu pēdējo domu par parlamenta lomu. Jā, mēs eh, apzināmies, ka mēs neesam eh, līdz eh, likuma devējs, bet Eiropas Savienībai pieaugot, zināmā mērā pieaug arī Eiropas komisijas politiskā atbildība un domāju, ka laba sadarbība nākt par labu visiem tam nevajag būt nekam jaunam, revolucionāram. Tā varbūt tā varbūt jauna eh, sadarbošanās vai eh, formalitāšu eh, noturēšana, kā piemēram viedokļa apmaiņa ar, piemēram, Almonijas kungu, kas jau notiek. Mums vajadzētu saņemt papildus atsauksmes pār mūsu ikgadējiem ziņojumiem. Vajadzētu veicināt procesu, kas eh, stiprinātu eh, reāls eh, viedokļu apmaiņas un atbilžu saņemšanu no komisijas. Lielas paldies! Nākamā Švimbernas kundze. Gazes kungs, mans ēnu referents nav klāt. Vai varam pagaidīt viņu vēl pāris minūtītes? Būtu ļoti labi, ja viņš varētu būt šeit klāt. Labi, tad jūs pēc pāris minūtēm tēt vārds Elīzai. Paldies, eh, Garsies eh, kungs. Man ir jāizsakās ēnu ref, eh, sociāldemokrātu ēnu referenta vārdā, bet gribu dažus bil, vārdus bilst arī kā deputāte pati. Ēnu referents šodien nevarēja ierasties, viņš par to atvainojas. Un pagājušo nedēļu viņš norādīja, ka viņš atbalsta Švāba kunga paveikto darbu. Viņš ar nepacietību gaida kad varēs ar jums sadarboties. Un gribētu uzsvērt divus galvenos aspektus. Viens no šiem komentāriem uh, jau izskanēja jūsu runā, un tā ir vēlme turpināt eh, detalizēti izskatīt veidus, kā valsts atbalsts eh, attiecas uz banku sektoru. Mums vajag jaunas normas, ko pielāgot jaunajam eh, finanšu re regulāciju klimatam klimatam, un ir ļoti labi, ka komisija mm, vei, risina šos jautājumus ar jaunām reformām un tiesu praksi. Otrais jautājums, ko Pīters uzsvēra, ir saistīts ar konkurences politikas īstenošanu. Eh, sodu eh, sistēmā un šī eh, soda mīkstināšanas programma ir divi instrumenti, kurus mums konkurences ģenerāldirektorātā vajadzētu skrupulosāk izskatīt. Ir tīpaši pārdomāt veidus, kā tiek ar to palīdzību izskatīts pret monopolu stāvokļa lietas. Un kā komisārs eh, norādīja, mums eh, sodu eh, mīkstināšana veicina ziņo šo lietu atklāšanu, un to vajadzētu iekļaut arī konkurences ģenerāldirektorā regulās. Tā kā ēnu referents pateicis jums, un vēlreiz gribu uzsvērt viņa vēlmi ar jums turpināt sadarboties. Nu, tēt izteikšos pati savā vārdā. Es gribētu uzsvērt un nedaudz arī eh, aps, eh, parunāt par banku sektoru. Domāju, ka būs ļoti sarežģīti panākt harmonizētu kontroli, kā eh, valsts banku sistēmā, ja mēs neņemam vērā šo pārobežu banku Uh, katastrofa, par ko mēs vēl gaidām, kad komisija izstrādās juridiskus uh, dokumentus. Es domāju, ka mums noteikti ir kaut kas jāsaka, lai mēs stiprinātu politisko gribu uh, strādāt ar banku problēmu. Pretējā gadījumā mēs nekad netiksim ārā no šīs pastāvīgās saiknes starp valdībām un bankām. Mums ir jālūdz, lai komisija izstrādā uh, Eiropas līmeņa likumdošanu attiecībā uz šo jautājumu. Nākamais par kredīta eh, reitingu aģentūrām. Šī joma, eh, kredīta reitingu aģentūras, ir viena no jomām, kur konkurence nepastāv. Un drīzāk kā prasīt eh, izstrādāt Eiropas eh, kredītreitingu aģentūru, kam es nezinu, kāda loma nu būtu, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli un kolēģu viedokli. Kā būtu prasīt komisijai veikt pētījumu šai tirgu, kas kļūst arvien svarīgāks? Un kam ir liela ietekme e, tirgu, e, ko veids tik trīs uzņēmumi vien? Eh, sakiet, eh, kam ir tiesības veikt šos kredītreitingus? Tas ir jautājums, ko gribu jums uzdot, un es nevaru ignorēt šo problēmu, eh, ja reiz runājam par konkurences ziņojumu. Paldies! Lambert, Paldies! Lamberta kungs ir ieradies, ēnu referents, lūdzu, vārds jums. Jā, nu es nezinu, kam vai jūs gribat, lai es izsakos, jo e, es droši vien atkārtošu jau daudz ko no iepriekš teiktā. Bet, e, un e, godīgi sakot, tas arī visai noguris ierodoties šajā komitejā. Tas, tas vecuma dēļ, ja. Jūs sakāt, ka man nemaz nevajadzēja mēģināt kļūt par deputātu. No nu, joka pie malas man ir jautājums par to, kāds ir šī, kāda ir šī uzdevuma būtība. Uh, Un uh, atkārtošu dažas iepriekš teiktās lietas. Protams, mēs saskaramies ar finanšu un konkrēti banku industriju, kas joprojām ir vāja un kas uh, bauda uh, garantiju saņemšanu no valsts. Un te ir divi komentāri no manas puses. Pirmkārt, patiešām īpašā sistēma valsts atbalstam bankām tiks pagarināta Un šo ziņojumu mēs e, izmantosim, lai aicinātu komisiju būt e, striktākai, nosakot nosacījumus un izmantojot pamatā, e, strādājot ar šo banku pasniegto vājuma pozīciju un atgriezties pie veciem garlaicīgajiem noteikumiem, kas ir eh, bu, faktiski veicināt bankas vienkārši veikt uzkrājumus un palīdzēt ekonomikai. Uzskatām, ka uh, konkurences ģenerāldirektorāts vēl varētu uzlabot savus rīcības šai jomā. Tas tad otrkārt, pārspīti tam, ka bieži jau par to esam runājuši, uh, pagaidu atbalsts, eh, ko sniedz Eiropas centrālā banka, palīdzot bankām ar likviditāti. Protams, mēs neuzdodam jautājumu par to, vai tas ir noderīgi, jo centrālā banka ir vienīgā institūcija, kas spēj šādos gadījumos sniegt eh, finanšu sektoram stabilitāti. Tāpat laikā mēs zinām, ka tas var kropļot tirgu. Pat ja mēs eh, nesacinām, ka mums vajag eh, mainīt eh, Eiropas centrālās bankas īstermiņa darbības, mums vajadzētu nopietni pārdomāt, vai Eiropas centrālā banka rīkojoties tā, kā tā tagad rīkojas, vai viņi neizkropļo tirgu, atbalstot slikti pārvaldītas finanšu institūcijas kas nāk par sliktu labpārvaldītām finansu institūcijām, kam nav jāizmanto centrālās bankas atbalsts. Es domāju, ka mēs visi apzinām, uh, kādas bankas, kas eh, rīkojas, un te es lūkojos uz Mariannu, jo es zinu, ka vairums man eh, zināmo eh, ban labi pārvaldīto banku ir mazas flāmu bankas, kam nekad nav bijis jāvērš pie Eiropas centrālās bankas, lai gūtu atbalstu lik to likviditātei, jo tās pārvalda labi. Un ja viņi zina, ka viņu lielajiem konkurentiem ir iespēja vērsties pie centrālās bankas un praktiski par brīvu gūt atbalstu, atbalstu likviditātei, nu tad uh, redzam, ka lielās bankas nonāk uh, labākā situācijā, kā labi pārvaldītās mazās bankas. Un tāpēc mēs gribētu lūgt konkurences ģenerāldirektorātam to izpētīt, iegūt konkrētus faktus, saprast, kas notiek un kā tas ietekmē tirgu. Mēs neapturēsim Eiropas centrālo banku, bet vienkārši konstatēsim faktus, lai kādu dienu mēs varētu nevien ar Eiropas centrālo banku, bet ar citām lielām eh, banku institūcijām apsvērt šo tēmu ar konkrētiem faktiem. Eh, nākamais eh, komentārs no manas puses. Mēs varētu aicināt konkurences ģenerāldirektorātu izpētīt iespējamās manipulācijas ar šiem banku lik, likmēm mums vajadzētu pārbaudīt, vai lielie eh, tirgus spēlētāji šeit nespekulē, eh, ietekmējot eh, pre, cenu fiksāciju tirgu. Uzskatām, ka komisijai to vajadzētu pārbaudīt. Un visbeidzot, un te es droši vien atkārtošos, runājot līdzīgi kā par grozījumiem iepriekšējos gados, vairākās jomās domājam, ka vajadzētu paveikt ko vairāk Enerģētika ir viena joma, kurā man ir jau skairs, ka strādājam oligopolu situācijā, un e, Vācijai te ir labi piemēri. E, Beļģijā ir vēl sliktāka situācija, viens tirgus spēlētājs aizņem 85% tirgus, bet e, mēs nolēmām privatizēt enerģētikas tirgu, bet mēs negribējām uh, Ehm, te ievies monopola situāciju. Mēs gribējām konkrēti spējīgu tirgu, bet enerģētikas jomā mums tā nav. Tā noteikti ir joma, kur ir eh, jāpaveic vēl daudz kas. Jautājums par informācijas tehnoloģiju tirgiem, par atvērtiem standartiem, kas veicinātu konkurenci. Arī eh, pārtikas mazumtirsniecība ir jāpapēta. Mēs redzam lielus tirgus spēlētājus eh, pārtikas pamatpreču tirgu kā dominējošu, un uh, mēs novērojam situāciju, kas neveicina veselīgu situāciju tirgu. Mēs redzam, ka mazie piegādātāji tiek izspiesti, uh, un, uh, jo darbojas lielie pārtiks preču piegādātāji. Un mazie mazumtirgotāji tiek um, apspiesti un ir sliktākā situācijā kā lielie tirgus spēlētāji. Mums, mēs esam konstatējuši, ka MVU padara ekonomiku konkurētspējīgāku, tāpēc domājam, ka te ir jārīkojas un jāvērš pie komisijas. Un jau divus gadus šī situācija ir uh, pastāvējusi un, un vēl es neesmu bijis pārsteigts. Un, Mums eh, vajadzētu noteikti par to padomāt. Tā kā mēs iesniegsim eh, grozījumus eh, šādā garā, bet, godīgi sakot, kolēģi, es neesmu pārliecināts, ka tam ir liela jāga. Paldies! Paldies, Filip! Hepping kungs! Mr. Paldies, dažkārt pagaidu risinājumi ir ļoti ilgi. Švāba kungs, vai vēlaties noslēgt? Jā, šoreiz, tā kā mēs runājam vairāk tādā ģimeniskākā uh, ielokā un pāriešu angļu valodu, bet katru gadu visi kolēģi uh, šajā tematā uh, E, iejaucās ar saviem, norādot, ka jādara vairāk, un varbūt tāpēc komisija varētu to visu ielikt tieši papīrkurvī. Mēs varam padarīt labāk, ja mēs vēlamies. Taču es domāju, ka mēs varam nodrošināt labāku sniegumu, taču esmu pārsteigts, ka vienīgais jautājums, ar kuru problēma ir almuņiem, attiecas uz kritiku un priekšlikumiem, ko pauda profesors Hodžis un neviens pat nepacēla balsi. Šeit Mēs norādam to, ka uh, patērētēm būtu jāpanāk uh, mehānisms, lai varētu saņemt kompensācijas pirms uh, soda naudas noteikšanas. Neviens to ne, nenorādīja. Šeit ir jautājums, kur mēs varam panākt ietekmu šo ziņojumu. Tālāk ar, par valsts palīdzību. Mums varbūt nebija pārāk daudz komentāru un es negribu nepie, nepietiekam novērtēt, taču, ja mēs uzklausām jūsu idejas, es atalgā, es runāšu arī par citiem. Ja mēs gribam runāt par ECP, es piekrītu, taču es gribētu aicināt veidot pašiniciatīvas ziņojumu. Jo Ja mēs to, eh, uz, eh, tam tikai pieskaramies un eh, pāriem pie nākošā, tad tas neko daudz nepalīdzēs. Tālāk par starpbanku likmēm arī būtu jāskat jautājums padziļinātāk. Un es gribu uzklausīt visus strīdīgos vai pozitīvos vai citus devumus, taču gribu uh, ka karteļu sadaļa ziņojumā ir ļoti nozīmīga. Un um, es neesmu pārliecināts, kā kolektīvu prasību var um, atrisināt šo karteļu jautājumu, lai vispirms saņemtu eh, kompensācijas tie, kuri ir eh, cietuši no karteļiem, un pēc tam viss pārējais tiktu pabeigts vēlāk. Mums ir jādomā par pasākumiem, un tiem ir jābūt legāliem. Taču šeit ir politisks punkts, kas varētu būt svarīgs elements. Otrkārt par pārējiem jautājumiem. Esam pateicīgs e, par komentāriem. E, tiek aicināts uz lielāku sadarbību ar komisiju. Jūs pieminējāt pie e, starpinstitūcijas sadarbību. Tomēr es domāju, ka mums šeit ir nepieciešami konkrētāki priekšlikumi par to, ko mēs varētu sagaidīt, jo parasti mēs saņemam visu un informāciju no komisijas, bet ļoti bieži tā pagaist parlamenta dokumentu apstrādes mašīnas vēderā. Tālāk, ja mēs mazliet struktūru mainīsim, tad varbūt rezultāts būtu labāks, un ar to es būšu visu izklāt. Merci, monsieur. Paldies, referent kungs vai kāds grib izmantot eh, savas eh, atbildes tiesības. Eh, nē, neviens, jā, mēs esam mazliet pātrināšu darbu. Nākamais jāskata 11.30 referenta nav klāt, balsojums ir. 11.45 un mēs līdz 11.45 tap, 30 eh, pārbauda, pārtraucam sēdi. Jā, aizmirsu pateikt grozījumu termiņš 30. septembris 17. Apspriedīsim grozījumus 17. oktobrī, balsojums komitejā 22. novembrī, balsojums plenārsēdē, decembrā decembrī. Un tagad pārtraucam mūsu sanāksmi līdz pusdivpadsmitiem.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

Helme Dargie kolēģi, mēs turpinām sēdi, atvainojiet, es biju iedomājies, ka strīda būs pusdivpadsmitos atpakaļ, tāpēc es pārāk eh, nesaspringu, bet izrādās es turpinu sanāksim, bet pirms mēs pāriem pie balsošanas, kuras paredzēta 11.45, mums būs neliela diskusija par sporta dimensiju Eiropā. Mūsu draugs eh, Bukarbās ir eh, kopā ar komisijas delegāciju eh, Vašingtonā un Jesaja mums. Iesājas kundze mums sniegs informāciju pār šo ziņojumu. Paldies, maksimāli īsi. Balts kungs vēlas pateikties visiem mēnu referentiem visiem tiem, kuri ir sagatavojuši grozījumus, lai varētu piešķirt jauku skanējumu šim atzinumam. Es gribētu tikai norādīt to, ka mutiskie grozījumi, kas ir balsošanas sarakstos, tādi ir četri, un 18. 8. un 20. ir labāks formulējums nekā sākotnēji. Un Jautājumi vēl aizvien ir palikuši tie paši. Es ceru, ka mēs varam uh, izmaiņas pieņemt. 9. un 17. grozījumā tiek atzīti fakti, ka dalība valstīs atsevišķās mums ir valsts monopols uh, azartspēlēs un spo... devītajā grozījumā ir sacīts, ka mēs nenoliedzam e, tiesības organizatoriem saņemt kompensāciju no likmju pieņemšanas operatoriem, taču formulēts mazliet atšķirīgā veidā. Katrā ziņā jautājumi vēl aizvien ir spēkā tie paši. Uh, mazliet mainīts formulējums, un es ceru, ka mutiskos grozījumus mēs varam pieņemt. Paldies, paldies, iesaies, kundze, vai ir kāds komentārs, kāds vēlas izteikties? Neredzu nevienu. Vai man sagaidīt 11.45, varam sākt tūlīt par uh, likt uz balsojumu šo sporta ziņojumu. Es Eh, gribu sacīt, ka šī ir pirmā reize, kad man ir jāveic kaut kas līdzīgs. Es mēģināšu būt uzdevuma augstumos par Balca kunga ziņojumu, par eh, grozījumu numur viens, par pre, pieņemts. Otrais gru, pa, savietojums ar pirmo par pretaturas pieņemts Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. S sākotnējs teksts pirmajā punktā par pieņemts. Sestais punkts par pieņemts pret apturas pieņemts. Septītais par pieņemts. Mutisks grozījums astotajam grozījumam, ko sagatavojas referents par. Pret atturas pieņemts. 2a punkts mutiskais grozījums 9. par. Pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts, 19. par pret atvainojiet, es pārliecu lapusei, šeit ir vēl viena, atkāpjamies atpakaļ šīs lapas bija salipušas kopā. Mēs esam pie trešā eh, punkta. Trešais punkts par pretaturas pieņemts. Desmitais grozījums par pretaturas pieņemts. Ceturtais par pretaturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts, 15. savietojums par pret atturas pieņemts, 16. savietojums par pret atturas pieņemts. Vai tālāk turpinājumu vēlaties blokā? Visi piekrīt blokam, neviens neiebilst. Sākot no 7. punkta līdz 27. grozījumam par pret atturas. Pieņemts un par tekstu kopumā par pret atturas neviens neaturas, teksts tiek pieņemts vienbalsīgi. Apsveicam Bukāra Balca kungu. Un pārējām pie balsojuma par Kazā ziņojumu. Par PVN nākotnē mēģināšu tagad lapas atlīmēt. Par pirmo apakšvirsrakstu par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Citādi krīts, mēs nonākam līdz 12. grozījumam par ar mutisku referenta grozījumu pār pret. Es eh, nevaru izsekot tautas partijai. Eh, 13. grozījums savietojums ar 12. par pret atturas. 14. Eh, par pret noraidīts. Otrais punkts par pret atturas pieņemts. Trešais punkts par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 16. simko atzinums par pret atturas e, pieņemts. 10. transporta komiteja pieņemts. Noraidīts, saka priekšsēdētājs, noraidīts. 27. par pret 24. priekšsēdētājs pār eh, labo sevi 24. par pret pieņemts šķiet liberāļi balso pār, pārbaudam, ielieciet kartītes, pārbaudīsim. Arī man ir jāatrod savu balsošanas karte. Sākam balsot. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pār trīspadsmit eh, eh, pret pieņemts divdesmit piektais ir savietojums ar 24. Man šķiet, ka par 4 to bija tieši tāds pats noraidīšanas vairākums, e, un tas, kā, kā desmitajā un teica, ka pieņems, vai mēs varētu to pārbaudīt. Es, e, es respektēju vecākus cilvēkus. Es esmu par atvērto demokrātiju. Ja vēlaties, elektroniski varam pārbaudīt ceturto. Ceturtais. Pār... Tas ir transporta komitejas atzinums lūdzu rieģējiet saulaicīgāk, ja, jo, ja jūsu pagaidu priekšsēdis kļūdās, lai to varam labot. Beidzam balsot. 19 mit eh, par, 12 pret, jūs kļūdījāties. Jā, viņš ir ekonomists un Eh, un šobrīd lietas ir pārāk, eh, pārāk nopietnas, lai tās varētu uzticēt ekonomistiem. 25. 25. Eh, par, pret, noraidīts. 26. par, pret, pieņemts. 27. par, pret, noraidīts. 28. par, pret pret noraidīts. 29. ar mutisku referenta grozījumu. Jūs gribat likt uz balsojumu mutisko grozījumu par, pret, bija par vai pret tagad, vajadzētu vienoties. Kā Francijā? Pār mutisko grozījumu tagad. Jūs uh, gribētu, lai es lieku uz balsojumu mutisko grozījumu. Es to daru. Kurš ir par mutisko grozījumu? Jūs esat pret to, ka ir jāliek uz balsojumu mutiskais grozījums. Nē, mēs esam pret mutisko grozījumu. Ja mēs esam pret mutisko grozījumu, tad jūs to nevarat likt uz balsojumu. Tā tad jūs esat pret mutisko grozījumu. Ā, tas nav viens un tas pats, kā jūs balsojat pret mutisko grozījumu, man tā šķiet. Tā tad jūs esat e, par to, lai mēs liekam uz balsojumu tekstu bez mutiskā grozījuma. Teksts bez mutiskā grozījuma. Pār pieņemts. 20. atkrīts, E kompromiss. E pret atturas. Septītais punkts, sākotnējais teksts pār, pret atturas pieņemts. F kompromiss par, pieņemts. G kompromiss par, pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pieņemts. Savietojums ar 40. par pretaturas pieņemts. 41. arī savietojums par pret noraidīts. 42. par pretaturas pieņemts. 43. par pret pieņemts. 44. par pret pieņemts. Sākotnējais teksts apakšējā virs, trešajā virsrakstā par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret pieņemts. 13. imko atzinums par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 15 pret pieņemts. 15. savietojams ar grozījumu par pret atturas i kompromiss. Pār pret pieņemts. 53. grozījums par pret pieņemts, J kompromiss par pret pieņemts, 55. par pret pieņemts, 56. par pret pieņemts, sākotnējais 4. teksta 4. apakšvirsrakstā par pret pieņemts, kā kompromiss par pret atturas pieņemts, Budžeta kontroles e, otrais grozījums. Mēs varam blokās viņu salikt līdz devītajam, pat līdz no otrā atvainojiet, es neesmu sagatavojis mājas darbu no 2. līdz 6. blokā par, pret atturas pieņemts. 7. par, pret noraidīts. Astotais, devītais blokā par, pret, pieņemts. Desmitais, vienpadsmitais, divpadsmitais blokā par, pret, noraidīts. L kompromiss par, pret atturas pieņemts, 61. par, pret atturas pieņemts, 62. savietojums par pretaturas pieņemts. 15. punkts par atturas pieņemts. 5. apakšvirsraksts par pretaturas pieņemts. M kompromiss par atturas pieņemts. 68. grozījums par pret noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas pieņemts, atzinums, eh, ko sagatavojam, ko atkrīt, N kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 68. par, pret, atturas noraidīts. ir noraidīts. Pārbaudām 68. Sākam balsot, beidzam balsot, rezultāts 8. Pour 18. 18 par, 13 pret pieņemts. Paldies, Karas kungs. Laimīgā kārtā es sekoju notikumiem. Kompromiss pār, pret atturas pieņemts. B apsvērums sākotnējais teksts par pret. Atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas. Pieņemts. Septītais par pret atturas. Pieņemts. Astotais par pret atturas. Pieņemts. B kompromiss par pret atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums par pret noraidīts. E, neviens neapstrīd tālāk. Vīza viens un divi sākotnējais teksts par pretatturas pieņemts. Pirmais grozījums par pretatturas pieņemts. Otrais par pretatturas pieņemts. Sākotnējais teksts no 3. līdz 9. vizējumam par pretaturas pieņemts. Trešais grozījums par pretaturas pieņemts. Budžeta kontrolas atzinums par pretaturas pieņemts. Un mēs nonākam pie galīgā balsojuma elektroniskā veidā, sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts tiek pieņemts ar 30 balsīm par vienai pret un apsveicam Kazakungu, kurš ir apliecinājis savu pievienoto vērtību. Un mēs nonākam pie Gigolda kunga ziņojuma, mēs tūlīt pāriesim pie balsojuma. Uh. Un, un, un remīnīt par zero. Donc, paragraf. Tātad pirmais punkts. Referenta grozījums par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums iesniedz referents, kas par, kas pret atturās pieņemts. Ceturtais grozījums eh, par eh, šiem punktiem. Kas par? Tātad ceturtais grozījums, kas par? Pret Noraidīts. Piektais grozījums. Pārbaudīsim. Elektroniski. Nu, šķiet, ka es nekļūdos, bet, nu, tomēr pārbaudīsim. Balsojam, lūdzu. Beidzam balsot. Nē, tas nav referenta grozījums. 14 pār, 17 pret. Noraidīts. Piektais grozījums no Liema Hongnoka kunga par pret atturās, noraidīts. Sastais grozījums no tā paša uh, locekļa par pret noraidīts. Septītais grozījums par pret atturās noraidīts. Devītais grozījums uh, ar citiem, tātad devītais un vienpadsmitais balsojumi par devīto un vienpadsmito kopā par pret atturās noraidīts. Un astotais un desmitais, ja nemaldos. Uh, astotais, desmitais par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim. Par astoto un desmito balsojam. Man jāskatās uz uh, Karls, un viņš jau uzpasē vēl, kamēr te balsojam. Un eh, šādā apļā zālē tas ir visai sarežģīti. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 pār 1 pret. Saprotu, ka šai parlamentā ir eh, tradīcija tomēr šādi balsot. Un es cenšos, protams, ievērot visu tiesības to darīt. Labi, pār apsvērumu punktiem trešais grozījums par pret atturās pieņemts. Tad balsojam par grozīto tekstu, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par 1 pret, neviens nav atturējies un balsojam par rezolūciju kopumā, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Visi vēl nepaguva nobalsot. Kas par problēmu? Nu, aiziet. Tēt gan beidzam balsot, 27 pār, uh, viens atturās, apsveicam Gigalda kungu par lielisko ziņojumu. Balsojums beidzies, liels paldies visiem, kas piedalījās. Nu, steidzieties atpakaļ, cerams, ka sastrāgumu vairs nebūs. Pāriem tad pie Hanspetera Mārtina kunga ziņojuma par Eiro. par vienu eiro monētu emisiju. Dējams, un, es esmu. Alors, monsieur, monsieur le rapporteur, vous êtes... Referenta kungs, jūs esat atbildīgs par 7. un 8. darba kārtības eh, punktu. Švaba kungs, tad nestājieties priekšā Martina kungs un es gribam redzēt referentu. Tu jau no rīta paspīdēji un varēsi vēl to vēlāk darīt. Švābkungs, dodiet tēt vārdu citiem. Un eh, tā tad eh, referenta kungs runās par eh, diviem atzinumiem, kas ir savā starpā saistīti. Lūdzu, dod vārdu jums. Paldies, sirsnīgi pateicos priekšsēdētājiem. Jā, nu, runājam par naudu naudiņu, bet, nu, tomēr tēma nav tik svarīga, kā varētu šķist pirmajā atsūzmetumā. Izteikšos īsi, jo jautājums ir administratīvas dabas bet, protams, pilsoņu rokās tās var būt ar lielāku ietekmi nekā varētu šķist. Tā tad eh, divas regulas. Viena ir eh, padomas un parlamenta otra padomas regula par eiro monētām. Šobrīd varētu būt laba doma skaidri pateikt, Eh, sas, ka saskaņā ar esošiem mūsu principiem mēs gribam neatkarīgu centrālo banku, un ka šajos grūtījos eh, brīžos eh, Eiropas centrālajai bankai vajadzētu būt atbildīgai par monētu izplatīšanu un laišanu apgrozībā. Bet no praktiskā viedokļa raugoties jāskatās uz jautājumiem, kas jānošķir. Ir eh, šīs eh, krājēju eh, monētas un ir parastās apgrozībā esošās monētas maksāšanai. Un ir jāizskata katras funkcija. Tāpēc es domāju, ka būtu laba doma piesaukt koplēmumu tiesības Eiropas parlamentā arī šai jomā un neatstāt visu lemšanu komisijai. Gribu paturpināt eh, domu, kas izskanēs vairākās valstīs un jau eh, aizsākus tajās diskusijas. Uh, eh, ASV, uh, kas aizsākās ASV, jautājums par iespējamām banknotēm vienam, diviem eiro. To varētu apsvērt, jo monētu kalšanas izmaksas ir cēlušās. Es gribu pateikties Eiropas centrālajai bankai par uh, izskanējušajiem priekšlikumiem. Es nezinu, vai bankas pārstāvji ir mūsu vidū, lai šķiet, ka tomēr nav. Bet mums to vajadzētu uh, apsvērt, uh, ņemot vērā pilsoņu perspektīvu. Es varu iz, iztēloties, piemēram, uh, Spānijas monētu vai Austrijas uh, monētu ar pilsoņu fórumu vai vācu monētu, kurā ir atspogļot pilsoņu uh, eh, revolūcija. Tā kā nu, tas nav īsti politisks ziņojums, bet atsauc uz politisko attīstību valstī. Kas ir uh, eh, vedus pretim Eiropas integrācijai? Pirmā monētu kalšana, atvainojiet, nē, pirmais, eh, pirmais eh, solis pretim Eiropai 48. gadā atšķirībā no ASV, kur galvenā doma bija panākt neatkarību, lai gan arī šeit, es domāju, zināmā mērā neatkarības doma arī ieskanas. Mums vajadzētu monētas, kas nekādā ziņā nav aizskarošas vai eh, kādu aizvainojošas vai uzbrukošas. Un domāju, galvenai domai vajadzētu būt tādai, ka jārīkojas arī parlamentam, ne tikai komisijai šai jomā. Šķiet, komisija uzskata, ka atsevišķas monētu veids vajadzētu te neskatīt. Eh, piemēram, eh, kolekcionāru eiro monētas, piemēram, kas kalts Spānijā, bet es gribētu dzirdēt kolēģu viedokli par to. Un mums ir jāizskat arī vairāk tehniskas dabas jautājumi, bet ņemot vērā, ka tēt jau ir pāri 12, varbūt tehniskos jautājumus šodien neskatīsim. Līdz ar to mani trīs vai četri kolēģi, kas izteiksies, varēs ilgāk to darīt. Ja kādam ir kādi komentāri, es labprāt tos uzklausīšu. Paldies, tēta, vai te ir klātēnu referents? Jā, nē, Es ceru, ka mums izdosies panākt labu sadarbību ar referentu un turpināsim darbu kopā un nonāksim pie labiem rezultātiem. Lielas paldies par jūsu komentāru. Sofijai šķiet vairāk nekas nav sakāms, viņa jau visu pateica par konkurenci iepriekš. Uh, pārējo runātāju nav, uh, kas bija pieteikši, sakiet, vai kāds no klātesošajiem uh, gribētu izteikties. Vai kādam ir kas sakāms? Uzgaidiet, Es gribēju izteikties, es biju nedaudz gan pazaudējis domas pavadienu, bet gribēju zināt, kāda ir referenta nostāja, par kuru jūs jau izteicāties, bet īsti nesaprat, ko referents domā par viena eiro iespējamo banknoti. Par šo jautājumu diskutē Francijā, komiteja izskat jautājumu par iespēju ieviest eiro, viena eiro e, biļeti, un atsevišķi deputāti atbalsta domu Eh, ieviest vienu eiro banknoti. Bet, eh, jo tas ļaut samazināt izmaksas. Es īsti nesaklausīju, ko jūs teicāt par šo tēmu, atvainojiet. Lielas paldies! Jā, jautājums tēt ir kļuvis ļoti aktuāls. Un praktisko iemeslu dēļ personīgi es atbalstītu viena eh, eiro banknotes ieviešanu. Protams, eh, banknotēm ir īsāks lietošanas eh, laiks, bet tāpat laikā jāraugās uz izmaksām, un monētu kalšanas izmaksas ir pēdējā laikā pieaugušas. Ja mēs censtos atbalstīt šo tēmu, iespējams, ka mēs komitejā arī gūtu balsu vairākumu atbalstas to, um, šo domu. Tēma ir aktuāla, uh, pilsoņi to apsver, un tāpēc arī iesniedzu grozījumu komisijas priekšlikumam. Tātad uh, gan vienam, gan diviem eiro ieviest banknots. Jā, nu es arī šādu domu atbalstītu, pirmkārt, simboliski iemeslu dēļ, jo banknotei ir lielāks uh, iespējas kā monētai. Pie pierādījums ir ASV, kur jau viena uh, dolāra banknote atstāja iespaidu. Un, kad domājam par cilvēkiem, kas uh, ce, uh, ceļo, ir uh, aizvainojums, ja kāds atstāja uh, uh, dzeram naudu uh, monētās, uh, bet. Uh, tie, kas eh, var eh, atstāt banknotēs, tad eh, um, tas iespējams pat uzlabot Eiropas tēlu. Paldies, vai komisijai vēl kas sakā, komitejai, kas sakāms par šo tēmu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu norādīt, ka ļoti priecājos, ka parlamentā notiek šī diskusija. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments saka uh, kaut ko par uh, eiro monētām, jo iepriekš uh, mēs Uh, nekad neizmantojām šo fórumu šīs tēmas apspriešanai. Man ir divi ātri komentāri uh, par jūsu referenta darbu. Uh, kā es gribu izteikt arī juridiskas dabas komentāru. Eiropas Eh, parlamenta atzinums par iespēju drukāt eiro, viena eiro banknets ir jāatspoguļo rezolūcijā. Mēs nevaram ieviest ar grozījumu šajā tekstā tīri juridiski dēļ, jo banknotes ietilpst Eiropas ECB kompetence un juridiskā bāze šim eh, šai regulai attiecas uz uh, monētām. Mēs nevaram ieviest tagad nevienu elementu par banknotēm. Un tīri tehniskāk runājot, grib pasvītrot, ka eiro, viena eiro monētas vēl aizvien ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt globālo rentabi, kopējo rentabilitāti visais, visas sērijas izkalšanai. Jūs zināt, atsevišķas monētas ir vienkāršāk, citas sarežģītāk. Uh, Eh, <clears throat> izkalt, piemēram, eiro monētas ir lētāk ražojums nekā santīm monētas. Tālāk, runājot par kolekciju monētām, tas ir ļoti maz pieminēts jums piedāvātajā tekstā. Arī tāpēc, ka teksts iedvesmojas no iesošā ietvara, ne tāpēc, ka mēs uzskatītu, ka nebūtu iespējams veidot regulātiecībās kolekcijas monētām, bet tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šīs eh, monētas ir apgrozībā izlaišanas valstīs, un mēs gribētu izvairīties no riska, ka šīs monētas eh, tiek sajauktas ar apritēsošiem eh, monētām un izmantotas tekošajās transakcijās. Bet labprāt mēs šos jautājumus apspriedīsim ar jūsu referentu, ēnu referentiem un jūsu komitejas deputātiem. Paldies komisija, paldies par šo juridisko atgādinājumu. Bet jūs zināt, parlamentā mēs eh, esam pieraduši tekstā iekļauts jautājums, kas varētu tikt uzskatīti kā vēlējiem vai vērtības, nedomājot par nekavējusošu juridisku, um, juridisku apjomu. Vai vēl kāds grib izteikties? Visi ir izteikušies tādā gadījumā. Nosaucu jums darba grafiku. 24. oktobrī ziņojums tiek prezentēts, grozījumi iesniedzam līdz 28. oktobrim, diskusijas par grozījumiem 22. novembrī, balsojums sekonu komitejā 29. novembrī un plenārsēdes balsojums eh, februārī nākamajā gadā. Ar to mēs esam beiguši skatīt šo ziņojumu, referentam veiksim turpmākajā darbā, un eh, vai tagad pie citiem jautājumiem eh, no manas puses nav citu jautājumu? Tālāk, ja nevienam citam nav nekas sakāms, tad nākamā sanāksme notiks Strasbūrā pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 19. līdz 20.30. Kad jūs tiksieties, mēs tiksimies ar īsto priekšsēdētāju pirmdien Strasbūrā un laimīgu ceļu māju.